Pateicoties padomē, mēs varēsim arī iesaistīt um, dažādus reģionus, un tas arī nostiprinās reģioniem piešķirto nozīmi, jo mēs esam pilsoņi Eiropas Savienība, tāpat laikā ir jāuzsver arī reģionu nozīme, ir jāuzlabo šī instrumenta pārvaldību, palīdzot novērst kaut kādus iespējamus interešu konfliktus. Ja kāds iegūda 75% Eiropas banku institūcijā, tad, eh, nu, tad, tad, tad mēs to vēlamies palielināt līdz 100%. Paldies! Es neredzu otru referentu zālē. Gvaltjērī kungs šeit nav, tāpēc es došu vārdu Pienkovskas kundzei komisijas vārdā. Dārgie deputāti, šī vakara debats par uh, investīju e programmu aps, apliecina, cik lielā mērā kom, par, šis parlaments ir atbalstījis e, komisijas centienus palielināt investīcijas. Es gribētu komisijas vārdā pateikties jums par atbalstu. Tā vienošanās, ko jūs esat panākuši ar e, padomi investīju jautājumā, ir e, notikusi ļoti ātri un mūsu darbs ies ātri uz priekšu un tādējādi mēs nodrošināsim, ka jau pirmajā dienā, kad būs eh, jaunais daudzgad finanšu plāns stājies spēkā, mēs varēsim eh, virzīties strauji uz priekšu. Investīju arī vienkāršos eh, apvienos visus esošos finanšu instrumentus un palīdzēs attīstīties tiem sektoriem, kur ir investīciju trūkums un Tas ļoti nāks par labu digitalizāciju, sociālie mājokļi, pilsētu transports. Eh, tie, tās ir tikai dažas jomas, kur šobrīd trūkst finansējumu tirgu. InvestEU garantija šādu finansējumu palīdzēs piesaistīt un eh, padarīs pieejamu sabiedrības labumu gūšanai. Uh, Tur būs arī padomdevēju centrs, ko šis parlaments ir vēlējies pastiprināt. Komisija arī ļoti augstu vērtē, ka līdzlikuma devēji ir saglabājuši priekšlikumu atvērt piekļuvu Eiropas Savienības budžeta garantijai. Eiropas Investīcija bankas strateģiskā loma šobrīd ir regulējumā uh, iestrādāt un to labāk atzīst citi spēlētāji, piemēram, starptautiskās finanšu institūcijas, piemēram, um, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas, tāpat arī mm, dažādas Nacionālās attīstības bankas iegūs iespēju piedalīties īstenošanā, un tādējādi mēs nodrošināsim, ka visas nepieciešamās ekspertu zināšanas eh, tiks eh, liktas lietā, tāpat arī geogrāfiskās izredzes palielināsies un tiks ņemts vērā reģionālās vajadzības. Šīs tā visa īstenošana pat savi, savitīs kopā dažādas spēlētājas un arī dos viņiem iespēju uzņemties atbildību un arī eh, piedalīties Eiropas Savienības investīciju programmas veidošanā. Tādējādi būs spēcīgi, eh, spēcīgas investīcijas, kas atbilst Eiropas Savienības mērķiem. Parlamentam ir bijusi ļoti nozīmīga loma šī instrumenta izstrādāšanā, pārskata atbildības stiprināšanā un ambīciju celšanā attiecībā uz klimata mērķu ievērošanu. Komisija uzskata, ka visi šie punkti uzlaboja investīciju, jo es gribētu nobeigumā izteikt pateicību par um, referentu, ēnu referentu un visu iesaistīto, ieguldīto darbu, lai panāktu tādu pozīciju ļoti ambiciozā laika laikā, um, vēl pirms um, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es arī gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Rumānijas prezidentūrai par um, viņu pūliņiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad re, reģi, reģi komitejas vārdā Džentils kundze vārds lūdzu. Lūdzu. Šentils kundze. Paldies priekšsēdētāji. Eiropa mainās. Mēs redzam pārmaiņas un mēs um, virzamies prom no taupības režīma. Ja mēs paraugamies uz nodarbinātības rādītājiem pēdējo dažu gadu laikā un uh, ievērojam, ka ir virzība uz sociālo Eiropu, tad par to ir tikai jāpriecājas. Mazie un vidēji uzņēmumi gūs labumu no investīju. Arī aprits ekonomika, vide, investīcijas dažādās vidas politikās, apmācībā, izglītībā jaunu prasmu apgūšanā, slimnīcu, veselības aprūpas nodrošināšanā. Tāpat investīju arī aizsargās eh, mm, visneaizsargātākos iedzīvotājus stāvis. Tā ir iniciatīva, kas uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti, tā skaitā reģionos, un tādējādi arī notiks cīņa pret nabadzību. Paldies, un tagad es gribētu dot vārdu Gvaķerī kungam, tātad otram referentam, četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Man ir ārkārtīgi liels prieks prezentēt šī ilgā darba rezultātu. Mums bija ļoti intensīvas diskusijas un sarunas, bet rezultāts ir pozitīvs. Un es gribētu pateikties Fernandes kungam, līdzreferentam, ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas ir devuši savu pienesumu. Pirms pieciem gadiem mēs uzsākām šo projektu. Finanšu krīze un taupības politikas bija novedušas pie dramatiska krituma eh, valsts un privātajās investīcijās visā Eiropas Savienībā, un mūsu uzdevums bija šīs investīcijas palielināt kā priekšnosacījumu izaugsmē un jaunu darbvietu radīšanai. Pateicoties elastīgai stabilitātes un izaugsmas faktu interpretācijai un jaunām iniciatīvām, piemēram, EFSI, mums izdevās izmainīt mūsu ekonomikas politikas virzību un mūsu jaunās investīcija politikas eh, kļuva atvērtāks pret inovācijām, infrastruktūru, sociālajām precēm un, eh, klimat, un cīņu pret klimata izmaiņām. Tas ir bijis strateģisks un izšķirošs rīks. Mēs vēlamies garantēt, ka MVU saņem palīdzību. Mēs vēlamies palielināt sociālu, stiprināt sociālās infrastruktūras, um, ilgtspējīgas in infrastruktūras un mazināt šo te milzīgo plaisu nodrošināt, ka mums ir labi projekti gan uh, sociālo mājokļu ziņā, gan veselības aprūpē, gan izglītības nozarē. Mēs Vienošanās, ko mēs esam panākuši ar padomu, ir uzlabojusi komisijas tekstu. Galvenokārt mēs eh, nodrošinām, ka investīciju, ka in, investoru eh, garantijām ir eh, jābūt saistītām ar riskiem un tāpat labēlīgākus apstākļus varētu arī uh, sniegt, lai investīciju platformas varētu stiprināt un veicināt tādus projektus, kur um, palīdzētu risināt um, finansējumu trūkumu, kur vislielākais šāds tad trūkums, tātad, uh, lai līdzekļi tik piešķirt tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. Un tāpat investīciju bankai šeit tiek piešķirt nozīmīga loma. Mēs arī esam piešķīruši lomu Nacionālajām attīstības bankām šajos investīciju projektos. Šīs bankas varēs tiešā veidā piekļūt finansējumam un tādējā tiks nodrošināta labāka elastība un uh, elastīgāka um, dažādu projektu finansēšana, tāpat tiks radīts jaunas darba, lietas, darba vietas tam būs tāds domino kauliņa efekts. Dalība valsts varēs iegūt iespēju savus resursus ieguldīt kohēzijas politikās, investīju nacionālajā sadaļā, un tāpat arī varēs konkurēt ar tradicionāliem resursiem, piešķirot līdzekļus, tā kā tur nebūs struktūrālu deficītu, ja mēs runājam par stabilitātes faktu. Uh, Līdz ar to šis teksts ir ārkārtīgi līdzsvarots. Un te vismaz 55% investīcija tiek prasītas infrastruktūras eh, sādaļai un lai eh, panāktu Parīzes eh, klimata pārmaiņām apkarošanai nospraustos mērķus. Tātad jādara, jānodrošina, lai būtu lielāka drošība, lielāka investīcija lielāka noteiktība investoriem, tāpat ir jāgarantē, lai MFF varētu lai no daudzgad finanšu plāna varētu šos izaicinājumus atrisināt, tad jāraugās, lai būtu spēcīgs Eiropas Savienības budžets un tas arī tiks apdrošināts. Investīju ir nepieciešams instruments, tas ir ļoti nepieciešams nākamajā mandātā, lai mums būtu tāda ļoti īpaša investīcija programma. Uh, lai mēs varam atbalstīt mūsu ekonomikas eh, ekoloģisko pārveidi un tāpat arī veicināt inovācijas izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu. Panna Karasa. Lielas paldies tālāk, Karasa kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze, mūsu referenti Fernandesa kungs un Gultieri kungs vēlos pateikties eh, viņiem. Uh, par darbu, jo, jo mēs esam cīnījušies par šo investīciju, par investīcijām. Mobilizēt investīcijas tas nav sprints, to varētu drīzāk salīdzināt ar maratonu. Mēs esam šajā sasākumā sākuši strādāt ar Junkera plānu. Tad mums bija dažāda veida uzlabojumi, un esam pagarinājuši līdz 2020. gadam, un tad esam sākuši strādāt kopā ar uh, kaimiņu valstīm, ar Āfriku un citām valstīm. Un tagad ir InvestEU iniciatīva. 1200 miljārdi eiro ienāk šādā veidā. De, uh, 9400 mazu vidēju uzņēmumu saņēma atbalstu, un uh, 400 miljārdi eiro līdz šim ir mobilizēti. Eh? un 1,4 miljoni jaunu darba vietu ir radīti. Mēs esam runājuši par efektīvu risinājumu un birokrātijas mazināšanu, un tas saistīts arī ar 14 jauniem finanšu instrumentiem, kas kopā ir salikti zem viena jumta. Un mēs runājam arī par to, ka ir nepieciešams klimata un vides mērķus uh, investēt un nodrošināt ar investīcijām, un tas ir darāms ar investīcijām infrastruktūrā un citām investīcijām. Mēs vēlamies atbalstīt atsevišķi mazus projektus. Mēs veicinām Eiropas Savienības garantiju izsniegšanu lokāliem projektiem. Mēs vēlamies panākt arī caurskatāmību un politiski neatkarīgu uh, lēmumu pieņemšanu. InvestEU tas nav galīgais projekts, bet tā ir iespēja privātām un uh, publiskām institūcijām nodrošināt papildu investīcijas, lai Eiropas Savienība varētu augt. Mēs tiešām ceram, ka mēs nākotnē tā arī rīkosimies. Liels paldies jums! Un tagad aicinu Glanets Maram, kungu sociālistu un demokrātu vārdā. Lūdzu! Priekšsēdētāja komisāras kundze, godējumie kolēģi! Es gribētu pateikties referenta kungam, kungiem. Tā ir daļai vēlē vienošanās un arī tāda provizoriska vienošanās par programmu InvestES. Tas ir arī saistīts ar mūsu daudzgadu finanšu schēmu, satvaru. Un tas ir arī parlamenta darbs, kas norāda, ka mūsu sadarbību ar citām institūcijām mēs gribam palielināt. Uh, gan investīcijas, gan eh, darba vietas. Mēs gribam arī veicināt arī ilgspējīgu attīstību, un to mēs gribam sākt no 21. gada janvāra. Mēs gribam atbalstīt gan vietējos eh, projektus, gan arī projektus ar eh, digitālo ievirzi. Visas šīs iniciatīvas ir ļoti svarīgas, un turklāt jāatzīmē arī garantijas schēmas, uh, kas ir ētiska pēc sava rakstura ieviešanu un nodrošina arī ilgspējīgu investiešanu, un tas ir ļoti svarīgi. Turklāt jāatzīmē, ka šeit ir nodrošināta lieliska sadarbības ar Eiropas komisiju un dažādām bankām, izskatot Nacionālās bankas. Mēs arī ņemam vērā klimata mērķus, ANO dokumentus un arī klimata vienošanos, kas sasniegta Parīzē. Un šeit es gribētu atzīmēt arī Fernandesa kunga darbu, un viņš atzīmēja, ka ir nepieciešams investēt arī sociālo jautājumu risināšanā, kā arī kompetences stiprināšanā. Turklāt ir jāatbalsta arī radošums. Es um, uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Turklāt ir nepieciešams uh, ir um, arī saistīt kultūras uh, programmas ar investīcijām publiskajā nozarē. Uh, Um, tas um, ir ļoti svarīgi, un Eiropā ir jāpagriežas pret uh, vīriešiem un sievietēm, kas uh, veido Eiropas vēsturi, kas ir kultūras cilvēki. Un šeit uh, ne tikai vienkārši finansēšanas instruments, par ko mēs runājam, te ir runa arī par konkrētiem plāniem, un kur, ļa, kur ļaus mums iesaistīties visplašākajā. Ja ziņā sabiedrības norisēs arī klimata mērķu sasniegšanā. Nu, mums ir jāskatās uz priekšu, mums ir jāveido tāda Eiropa, kas um, skatās mūsu pilsoņu virzienā, noteikti jau tur augsta ambīcija latiņa. Liels paldies! Paketa kungs no EKR. Paldies, kolēģi! Ar programmu Invest EU Eiropa spēs investēt eh, ilgspējīgos projektos. 40 miljārdi eiro Eiropas eh, garantiju veidā. Tās nav subsīdijas, bet tās ir garantijas. Tas nozīmē, ka līdz ar šādu soli mēs varēsim piesaistīt ļoti daudz investīcijas dažādām nozerēm. Mēs sniegsim atbalstu Eiropas uzņēmumiem. Šie uzņēmumi varēs attīstīt inovatīvus projektus Un eh, līdz ar to mēs arī mazināsim savu atkarību no ārējiem donoriem. Visi eksistējušie mehānismi ir apkopoti šajā mehānismā. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir lieliska, viss ir vienkāršots. Eh, tiek iesaistīts arī Nacionālās promocija bankas, tās varēs eh, uzņemties lielāku lomu. Arī mūsu valsts bankas varēs uzņemties vadošāku lomu. Uh, investīcijās, un rezultāts uh, arī būs, manuprāt, lielisks. Mēs varēsim arī, arī vērst visu situāciju labā virzienā. Šī ir pēdējā plenāra, plenāra sēde, un ar šo dokumentu mēs varam pielikt lielisku punktu mūsu darbam. Paldies! Tālāk Aldi grupas vārdā. Viernik kundze priekšsēdētāja komisāra kundze, kolēģi. FC, tagad InvestEU programma. Šī instruments vēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Mēs ejam ļoti svarīgā virzienā. Viena no mācībām, ko esam guvuši no 2008. gada krīzes, ir mācība, ka stabilitāti nodrošina investīcijas. 620 miljoni papildu investīcijas konkrētām programmām. Tas ir uh, apliecinājums, ka mēs atbalstīsim programmas, kas ir saistīts ar inovācijām, ar digitalizāciju, un šādas investīcijas, šādas programmas arī nodrošinās eh, to, ka Eiropas Savienība tuvākajos eh, gadu desmitos eh, kļūs par ļoti pievilcīgu investīcijām vīdi. Un šeit varēs piesaistīt investīcijas, varēs radīt daudzas jaunas darba vietas. Tāpēc mums pietrūk investīcijas, ir noteikti jāsat šī plaisa. Paldies goja grupas vārdā. Papa Dimulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties abiem referentiem. Šis teksts eh, ir labāks teksts, salīdzinot ar komisijas sākotnējo tekstu, tomēr tas nav pilnīgs, nav ideāls. Mums ir nepieciešams vairāk investīcijas, mums ir nepieciešams investēt uh, globāli ir jāatbalsta svarīgas nozeres. Vēl šis darbs nav pabeigts, jo jaungad, jaunā finanšu schēma vēl nav apstiprināta. Ir komisijas priekšlikums. Tomēr parlaments uzskata, ka finansējums būtu jāpalielina vēl vairāk. Es esmu ēnu referents no goja grupas. Mēs arī iesniedzām savus grozījumus, lai uzlabotu komisijas sākotnējo priekšlikumu. Mēs gribam mazināt birokrātiju, mēs gribam nodrošināt labāku geogrāfisko pārklājumu, vairāk iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus arī uzskatām, ka attīstības bankām ir jāņem aktīvāka loma. Un ar investīcijām tādā veidā mēs varēsim cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es uzskatu, ka ir nepieciešami ambiciozi priekšlikumi, ambiciozāki nekā līdz šim, un tāpēc domāju, ka mēs nāksim klajā vēl ar jauniem citiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Tālāk no zaļo grupas Solē kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Mums programma InvestEU nu, vispirms ir tāds instruments, kas palīdzēs mums panākt ilgspējīgas ekonomikas mērķus. Un tādā ziņā mēs atbalstam šo lielāko finansējumu, kas ir um, paredzēts klimata mērķu sasniegšanai, lai būtu ilgspējīgākā infrastruktūra un tiktu uh, izpildīti mūsu klimata projekti. Mēs e, esam gatavi strādāt šādā virzienā. Mēs e, sagaidām, ka investīju arī būs programma ar ilgspējīgu skatījumu. Un e, šādā ziņā mēs parlamentā esam runājuši, ka investīcijas Eh, oglēs un gāzes infrastruktūras stiprināšanā, tas neliecina par ilgspējīgu pieeju. Un mēs atbalstam, ka finanšu sektoram arī būtu jāpiedalās šādos projektos, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu pāriet uz zaļāku ekonomiku. Eh, tomēr mēs esam pret aizsardzības projektu finansēšanu no šī fonda. Un mēs uzskatām, ka vairāk jāpievērš sociālo vides problēmu risināšanai. Tās ir lietas, kas ir aktuāls, kur mums ir jāstrādā. Uh, Atgriežoties pie pozitīvām lietām, es atbalstu gan Nacionālo, gan Reģionālo banku lielāku iesaisti. Uzskatu, ka tas ir ļoti e, svarīgi, lai izmantotu mēs vietējās zināšanas un veicinātu investēšanu. Un visbeidzot, esmu pateicīgs referentiem par lielisko darbu. Paldies! Paldies! Tālāk Arno Kungs. Divas minūtes no FDD grupas. Paldies, priekšsētāji. Es, šī ir pēdējā reize, kad runāju Eiropas parlamentā. Es mm, nevēlos vēlreiz šeit balotēties. Un mm, mēs es tiku ievēlēts 2014. gadā, es centos strādāt mm, līdz mandāta beigām. 2015. gadā es turpināju strādāt, 2016. gadā tika balsots par Brexitu, tālāk 2017. gadā bija vispārējās vēlēšanas, un sanāk tā, ka četras reizes Britu iedzīvotāji balsoja un skaidri pauda savu viedokli. Es gribētu tagad pateikt, ka trīs gadus pēc pēdējā referenduma mēs tagad diskutējam par kārtējo projektu. Mēs atkal runājam par to, ka tiks tērēti 40 miljardi vai 40 miljoni nodokļu maksātāju naudas. Un joprojām diskutējot par šo programmu, mēs nesaprotam, mēs nezinām, vai apvienotā karaliste arī piedalīsies šajā daudzgadu finanšu schēmā, vai apvienotā karaliste arī būs daļa no nākamā septiņu gadu plāna. Mēs neko nevaram garantēt Dažādi datumi figurē 31. oktobrs, 12. aprīlis un tad jūnijas, e, un godīgi e, sakot, te man jāvaino ir Britu valdība e, ļoti ceru, ka situācija nokārtosies pēc vēlēšana. Britu iedzīvotāji jau četras reizes ir pauduši savu attieksmi pret Eiropas Savienību. Diez vai vajadzētu gaidīt vēl piekto izpausmes reizi. Uh, Es gribu tomēr pateikt, ka drīzumā šī izrāda beigsies un pēdējais priekškars kritīs. Mums ir jāatzīst, ka mēs nerīkojamies pēc saviem ieskatiem, mēs rīkojamies tā, kā gribēja mūsu vēlētāji, un arī nākotnē visiem politiķiem vajadzētu iet pa šo ceļu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad aicinu Maletiču kungu. Maltičs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Vēlos sirsnīgi pateikties Fernandesa kungam un Gotieri kungam par ļoti labu ziņojumu, kas ir saistīts ar būtiskākajiem investīju programmas īstenošanu, īstenošanas aspektiem. Kā komisārs ir teicis, te tiešām labs sākums nākotnes sarunām, kas būs ļoti svarīgas nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Šī ir trešā reize, kad mēs šeit runājam par programmu Investīju. Tas ir ļoti svarīgi. Ne jau tikai izveidot šo programmu, bet pēc tam arī īstenot šo programmu dalību valstīs. Un it sevišķi runājot par šīs programmas redzamību, ir jāfinansē tādi projekti, kas nevar saņemt finansējumu no komerciestādēm un arī ne no kohēzijas politikas. Mēs šeit varam investēt in innovatīvos produktos, jaunu uzņēmumos, kuriem ir nepieciešams panākt uh, patiesu izaugsmi, vai arī varam palīdzēt uzņēmumiem, kuriem ir uh, īstas problēmas un kuram būtu nepieciešams izmantot šo potenciālu. Uh, Tātad vēlreiz mēs investējam projektos, kas ir labi, bet nevar saņemt komerciālo a, aizdevumu. Būtiski pievērst uzmanību arī geogrāfiskajam sadalījumam. Daudzos gadījumos atbalsts tika sniegts tam valstīm, kurās jau ir panākta laba attīstība. Tagad varam palīdzēt arī mazāk attīstītām valstīm. Tagad lūdzu Beres kundze pusotru minūtu. Priekšsēdētāja komisārs kundze. Šī teksta pieņemšana, kā arī šīs uh, programmas izveide uh, norāda uz uh, komisijas iesaisti un sadarbību, realizējot Junkera plānu Tad tas ir 2015. gada uh, plāns, kas tika atjaunots 2017. gadā. Arī mēs no sociāla grupas mēs uh, sadarbojamies. Šeit ir jāņem vērā arī daudz gadu um, finanšu schēma līdz 2027. gadam. Ir panākta vienošanās, ko mēs apsveicam. Um, mēs uzskatām, ka um, šeit ir jāatbalsta šis strateģiskais uh, veidojums Um, mēs atbalstam arī Nacionālo banku iesaisti, attīstības banku iesaisti, un šeit um, ir ievērots arī parlamenta rekomendācijas. Mēs fokusēsimies uz galvenajām svarīgākajām investīcijām ar ekoloģisku ievirzi, par to stāstīja arī referents. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt investīcijas ilgspējīgā attīstībā, sociālās jautājumas. Mēs gribam veicināt arī radošo pusi, kultūras aspekts. Jautājums ir par to, kā novērtēt um, šos, šīs te investīcijas. Um, un uh, šeit ir jāņem vērā arī uh, šī 40% investīciju, kas no daudzgadu finanšu schēmas ir paredzēts, lai veicinātu um, ar vidi saistīts plāns. Mums uh, ir jādomā par pārvaldības jautājumiem. Nevienmēr tas ir optimāli, un šo jautājumu ir jāvirza, ņemot vērā parlamenta iesaisti. Tagad lūdzu Mecas kundze, vienu minūtu. Investīju pārsvarā fokusējas uz maziem un vidējiem uzņēmiem, un um, tomēr jāatzīmē, ka mums ir jācenšas garantēt labāk um, mērķu izpildi, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām. Šeit es gribētu atzīmēt šo konsultatīvo centru darbību uh, un klimatu mm, aspekta pārbaudi attiecībā uz mm, visiem projektiem šeit ir jāatzīmē kā pozitīvi ievirzi, bet, diemžēl, tomēr ir mm, iespējams iespējams vēl izmantot šo finansējumu no investīju arī aizsardzības projektos, neņemot vērā klimata mērķus. Piemēram, ir runa par to, ka tiks veikts investīcijas lidostās vai arī lielās infrastruktūrās. Un tomēr ir ļoti nožēlojami atzīmēt, ka Eiropas Savienība plāno atbalstīt tāds plāns, kas ir pretrunā ar planētas attīstības vajadzībām. Viena. Pusotru minūtu paspašila kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju uzstāties. Mani kolēģi jau ir daudz teikuši, ka šis uh, ziņojums par programmu InvestEU palīdzēs šo programmu izmantot ļoti efektīvi. Un uh, mēs šeit runājam par vajadzīgo motivāciju un ekonomikas stimulēšanu, ir ļoti svarīgi koncentrēties uz tādām jomām, kur finanšu finans, eh, eka, finansējums, banku finansējums nav pieejams. Jā, palīdz tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, jautājumos, kas ir saistīti ar vides uzlabošanu, ar klimatu pārmaiņu apkarošanu, arī jāpalīdz pētniecībā. Manuprāt, nākotnē šādi projekti uh, varēs veicināt Eiropas Savienības eh, ekonomikas izaugsmu pateicoties multiplikācijas efektam, jo mēs varētu šo efektu izmantot, lai varētu garantēt privātos aizdevumus. Esmu ļoti gandarīts, ka FC ir tagad nākamais eh, līmenis un ka mēs varēsim mācīties no tā, uh, kas ir bijis, un varēsim nākamajā finanšu periodā no 2020. līdz 2027. gadam investēt un veicināt Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi. Nākotnes projektiem noteikti ir jābūt labākiem, un es ceru, ka nākamais Eiropas parlaments sasaukums varēs šo programmu pabeigt un attiecīgi uzsākt šīs programmas īstenošanu. Lielas paldies, tik lūdzu, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Pieci gadi pagājuši no tā brīža, kad sociālisti ir nākuši uh, klajā ar savu platformu, Un mūsu platformā mēs esam tieši teikuši, ka ir svarīgi pārtraukt taupības programmas un jāpalīdz attīstīties. Tā, lai mēs varētu pārvarēt krīzi, mēs esam to panākoši. Protams, paldies komisijai par sniegto atbalstu un paldies arī visām citām politiskajām grupām, kas piedalījās arī Junkera plānā, jo mērķis, protams, bija apkarot krīzi. Manuprāt, ir svarīgi saskatīt, cik svarīgs solis tagad tiek sperts, lai varētu izveidot pastāvīgu instrumentu investīju programmu. Un tad mēs varēsim nodrošināt stabilas investīcijas visā Eiropas Savienībā nākotnē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, savādāk mēs varētu uh, saskarties ar stagnācijas risku. Bet atcerēmies, ka Junkera plāns bija preciklisks, tā lai varētu cīnīties pret recesiju, un tagad mums ir nepieciešama arī precikliska politika. Lielas paldies tagad pusotru minūtu Budakongam. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties mūsu diviem referentiem. Varētu teikt, ka šī ir viena no būtiskākajām Eiropas Savienības politikām. Tā ir iespēja mobilizēt arī privātās investīcijas. Varēs arī uzlabot investīciju klimatu, un rezultāts būs ļoti skaidrs, būs labāki dzīves apstākļi, mūsu iedzīvotājiem būs labāka ekonomiskā un sociālā konverģence, digitalizācija attīstīties, un resursi tiks izmantoti atbildīgā veidā. Šobrīd investīcijas bieži vien koncentrējas tikai atsevišķās dalību valstīs, un tāpēc nākotnē izvēloties projektus, ko finansēs investīju programma, būtu nepieciešams pieturēties pie laba geogrāfiskā sadalījuma, tā lai būtu mazākas plaisas starp reģioniem. Maziem vidiem uzņēmumiem ir ļoti būtiska loma Eiropas Savienības ekonomikā, taču tad, kad uh, šie uzņēmumi mēģina saņemt atbalstu, tad bieži vien finansējumu ļoti grūti iegūt. Tāpēc ir jāmazina birokrātija Eiropas un nacionālā līmenī un jānodrošina finansējuma pieejamība. Ir svarīgi, lai vietējie projekti kļūtu daudz uh, pievilcīgākie sevišķi, ja tie uh, plāno izmantot vietējos resursus un nakt klajā ar vietējiem risinājumiem. Svarīgi lai finansējums radošajiem projektiem, piesārņojuma samazināšanai līdzīgiem projektiem būtu brīvi pieejams. Paldies jums liels, un tagad Rībiga kungs jums pusotra minūte. Paldies priekšsēdētā kungs. Karasa kungs teica, ka mums ir nepieciešams atbalstīt mazus un vidējos uzņēmumus. Tas ir strateģiskais lēmums, ja mēs vēlamies panākt labklājību. Es jau arī gandrīz 25 gadus skatos uz situācijas attīstību, un es atceros, kāda bija daudzgadu programma no 2001. līdz 2005. gadam, un tolaik mums bija daži miljoni, Tālāk bija CIPA programmā, sākot ar 2007. Tā, līdz 2013. gadam. Tad mums bija nākamā programma, mm, tur jau bija 2 miljārdi, un tad mums bija KSME programma, tur bija aptuveni 3 miljārdi, miljārdi, un tagad nākamais ir FC, e. tie ir 5 miljārdi, un nu jau ir 100. E, mēs varam redzēt, ka mazo un vidēju uzņēmumu atbalsts tiek tagad ļoti nopietni uztverts, un ļoti pozitīvi arī, ka uh, ir paredzēts liels apjoms lai varētu veicināt klimata pārmaiņu apkarošanas eh, investīcijas. Eiropas Savienība šādā veidā varēs veicināt ekonomiku un arī attiecīgi karot eh, pret, eh, ekonom, pret klimata pārmaiņām. Paldies arī Bienkovskas kundzei, jo es zinu, ka nav viegli pārstāvēt mazos un vidējos uzņēmumus un tiešām novēlu veiksmi virzot šo dokumentu uz priekšu. Lielas paldies un tagad mums ir brīvais Mikrofons viens cilvēks ir pieteicies Anna Marijas kungs. Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Programmā InvestEU teorētiski varētu panākt labus panākumus. Var radīt jaunas darba vietas, uzlabot cilvēku apmācības iespējas. Un, lai to visu panāktu, mums ir nepieciešams mācīties no kļūdām, kas tika pieļauts Junkara plānā. Jo cevišķi Grieķijā vairākas kļūdas tika pieļautas. Lielākā daļa atvēlēto līdzekļu nonāca lielu starptautisku uzņēmumu rokās. Šie, piemēram, Fraport kuram bija pienākums investēt Grieķijā saskaņā ar uh, plānu, ko piedāvāja Trojka, un pēc pēkšņi šis Vācijas uzņēmums saņem no, 200, saņem no Eiropas investīcija bankas 280 miljonus, bet tad viņi vienkārši pārņem savā varā Grieķijas lidostas. Tā nav investīcija, kas veicina uh, vietējo izaugsmi. Tā vienkārši ir privatizācija, ko ir apmaksājusi Eiropas Savienība. Mums ir svarīgi atbalstīt mazus un vidējos uzņēmumus un darīt to ļoti konkrēti. Lielas paldies, un tagad es aicinu uh, komisijas vārdā komisāru Bienkovsku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Lielas paldies par šo diskusiju. Par, paldies par jūsu pozitīviem komentāriem par šo programmu. Uh, būtiskākais secinājums, ko es šeit saskatu, ir tas, ka ir tiešām liels atbalsts programmai investīju, bet es esmu piefiksējusi arī to, ka jūs ļoti daudz ko sagaidāt no šīs programmas un ka jums ir arī savi ieteikumi programmas attīstībai. Varu teikt, ka es visus šos aspektus noteikti pierakstīšu un komisija nodošu un vēlreiz paldies par atbalstu Uh, ko jūs esat snieguši referentiem, ēnu referentiem. Paldies jums visiem! Lielas paldies komisāras kundze! Un tad nobeigumā aicinu izteikties uh, Fernandes Jose Manuel kungu, mūsu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Publiskā sektora investīcijas ir ārkārtīgi svarīgas. Arī privāta sektora investīcijas ir nepieciešams, lai varētu uh, patiesi veicināt ekonomiku. Mēs varam veicināt uh, jaunu uzņēmumu dibināšanu un attīstību, varam kļūt konkurētspējīgāki. Visi šie mērķi ir ļoti pozitīvi, jo labklājības līmenis celsies gan uh, publiskajā, gan arī privātajā sektorā būs labāks atalgojums. Svarīgi, lai arī dalību valstis spēlē savu lomu, bet, piemēram, diemžēl manā valstī Portugālē esošajā investīcija plānā, ja cevišķi ministrs Pedro Markes nav atvēlējis nevienu eiro, kas būtu pieejams investīcijām, lai varētu investēt. Bet uh, eh, programma Investiju būtu izmantojama tā, lai varētu veicināt privāta un publiskā sektora finansējumu piesaistīšanu. Visiem ir jāspēlē sava loma, un Eiropas Savienība tagad piedāvā ļoti lielu finansējumu. Mēs vēlamies, lai būtu arī labs geogrāfiskais sadalījums, lai mēs arī veicinātu tā saucamā uh, tā saucamās rekomendējošās padomes iesaistīšanu, bet ir svarīgi, lai būtu arī tādas nacionālās platformas, nacionālie centri, kas var atbalstīt investoru. Te pašā laikā var veidot arī reģionālos centrus, kas atkal var palīdzēt personām, kas vēlas kaut ko darīt, vēlas kaut ko uzsākt. Un tas nozīmē, ka investīju attiecīgi varēs labi darboties, mums būs labākas uh, darba vietas, mums būs labāka izaugsme, un Eiropa būs konkurētspējīgāka un arī iekļaujošāka. Lielas paldies! Ar to šī diskusija ir pabeigta. Paldies! Esmu novadījis pēdējo diskusiju šajā sasaukumā. Balsošana ir paredzēta rīt, un nākamā sēde ir paredzēta rīt, ceturtdien, 18. aprīlī un sāksies 8.30 līdz 14.00. Darba kārtība ir publicēta un tā ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Ā, Rībeka kungs, jūs gribētu izteikties lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, vēlos jums pateikties visu deputātu vārdā. Jūs tiešām lieliski vadījāt sēdes un novēlu jums to labāko. Paldies! Liels paldies! Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim arī citos apstākļos tikties, tad, kad uh, mēs jau būsim privātpersonas un varbūt arī tiksimies, lai parunātu par situāciju mūsu valstīs. Lielas paldies!